mums ir jāievēro gan bioloģiskie, gan vides, gan arī sociāli-ekonomiskie aspekti. Mēs nevaram pilnīgi visu uh, mest pār vienu kārti. Mums ir jāparūpējas par labi saskaņotu un racionālu likumdošanu. Paldies! Esam uh, beiguši debats par šo jautājumu. Balsojums būs rīt 11.30. Tagad nākamais darba kārtības jautājums - kopīgas debates informācija par zālēm. Welcome. Vēlējos mūsu vidū sveikt komisāru Dalīkungu un došu pirmām kārtām vārdu Kristoferam Fjellneram uz četrām minūtēm. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, komisāru kungs. Visbeidzot, mēs plenārs sēdē runājam par jauno likumdošanu, kas attiecas uz informāciju par zālēm. Uh, E, ir vairāki kolēģi, kas apgalvo, ka šis ir viens no tādiem pretrunīgākajiem e, ķieģelīšiem šajā visā kopīgajā uh, arhitektūrā, kas veltīta medicīnas likumdošanai. Mums ir jāpadomā par labākas likumdošanas izveidi un par to, kā piedāvāt labāk un vairāk informācijas pacientiem. Ēnu referenti darbojās ārkārtīgi konstruktīvi un uh, viņi darbojās uh, tādā ļo, ļoti aktīvi un izrādīja arī gatavību uh, rast kompromisus, bet ne tikai šī griba. Uh, vienoties par kompromisiem ir svarīgi. Mums jāparūpējas par to, lai parlamentā mēs visi tā tad. Uh, būtu vienprātīgi noskaņoti. Mēs vēlamies mūsu pacientiem piedāvāt labākos medicīniskos produktus. Šeit tika runāts arī par reklāmu un par slēpto reklāmu, kas tiek iekļauta sniedzot informāciju par medicīnas produktiem. Mums ir jākontrolē farmācijas uzņēmumu un tiem ir jāsaņem arī atļaujas attiecīgajās iestādēs. Tie ir ļoti būtiski principi, kas ir jāievēro. Un pateicoties tiem, mēs varēsim arī vienoties. Uh, Mūsuprāt, komisijas priekšlikumu vajadzēja pārskatīt, un bija pieci jautājumi, kam bija jāpievērš eh, pietiekam daudz uzmanības. Pirmām kārtām mēs mainījām šīs likumdošanas perspektīvu. Mēs nerunājam tikai par to, ka uzņēmumam ir tiesības izplatīt informāciju, ne, pacientam ir tiesības piekļūt šai informācijai. Tā ir būtiskākā pārma, tās ir būtiskākās pārmaiņas otrām kārtām Mēs iepazināmies ar dažādiem izņēmumiem, lai šeit eh, nepaliktu nekādu tādu virtuves dūri, pa kuru varētu iegrūst iekšā eh, slēptu reklāmu. Trešām kārtām ir jāparūpēs, lai informācija, ko piedāvā farmācijas uzņēmumi, zāļu ražotāji, ir pietiekami uzticama un caurskatāma, ir jābūt kontrolēji. Ceturtkārt, mēs vēlamies parūpēties, lai uzņēmumu piedāvātā informācija Uh, tiktu piedāvāta pacientiem, un bieži vien uh, uzņēmumi jums nepiedāvā informāciju, ja jūs to nepieprasāt. Uh, protams, viņi reklamē savus zāles uh, plašsaziņas līdzekļos, tādos kā TV un rādio, bet uh, vai šī informācija ir pietiekama uzticama? Uh, vispēcot piektām kārtām, uzņēmumiem ir jābūt pēdējiem ķēdes posmam šajā informācijas ķēdītē. Pacientiem ir uh, jāpiešķir vairāk tiesību un tajā pašā laikā zāļu ražotājiem ir eh, jāuzņemas lielāka atbildības daļa. Eh, protams, arī ārsti eh, informē savus pacientus, un šāda veida informācija ir iz, izņemta no šīs direktīvas aptvērumu. Piemēram, Zviedrijā ārsts uh, Britu pacientam nevarētu sniegt informāciju uh, ja mēs nerunātu par konkrētiem izņēmumiem, jo, piemēram, angļu valoda nav oficiālā valoda Zviedrijā, un ja šis britu pacients nesaprast zviedru valodu, kāds tad labums no informācijas sniegšanas? Ministru padomes pārstāvji, diemžēl, šodien pie mums nav ieradušies, bet mēs ļoti uzmanīgi iepazināmies arī ar tiem argumentiem, ar ko nāca klajā dalību valsts bet līdz šim mēs neesam saņēmuši pietiekam detalizētu informāciju no padomas. Mēs patiešām vēlētos to. Bet parlaments eh, varēja vienoties, eh, mēs baudījām gandrīz vienprātīgu atbalstu, un es ceru, ka beidzot mums vajadzētu ka beidzot mēs varēsim pie sarunu galda uzaicināt arī padomi, lai viņi apstiprinātu mūsu viedokļu pareizību. Uh, Mēs nevēlamies, eh, lai šo likumdošanas aktu atzīmētu kā tikai tādu taupīšanas metodi. Protams, nauda ir jātaupa, bet ne jau uz eh, tās informācijas rēķina, kas būtu sniedzama pacientiem. Tātad parūpēsimies, lai pacienti būtu labāk informēti. Paldies Vēlner kungam un tagad došu vārdu Dalī kungam. Thank you. <clears throat> Thank you very much. Paldies priekšsēdētāji kungs, godāti deputāti. Tad, kad um, es piedalījos uzklausīšanā, kad vēl bija komisāra amata kandidāts, es teicu, ka informācija, kas sniedzam pacientiem, ir uh, mana sirds lieta, jo, protams, ka pacienti ir ieinteresēti eh, uzlabot savu veselību, bet tagad viņi būtiski, eh, viņu galvas tiek pārbāsts ar lielu informācijas apjomu, un šī informācija ir ļoti daudzveidīga, un bieži vien tā ir nepamatota. Mums ir jāparūpēs, lai pacienti saņemtu pietiekam labu informāciju, tas ir atkarīgs gan no sociālās klases, gan no viņa izcelsmes izcelsmes, gan arī no valodas prasmes. Mēs vēlamies izskaust tādas atšķirības, kas pastāv daudzu uh, valstu veselības aprūpē. Līdz ar to komisijas sākotnējais priekšlikums ir patiešām racionāls. Mēs uh, vēlējāmies uzslavēt parlamentu veikto darbu, it sevišķi Fjellner kungu veikumu, jo viņš šo priekšlikumu ir izstrādājis tālāk. Un, kā savā uzklausīšanā minēju, mums, protams, šo dokumentu ir jāplūko galvenokārt raugoties caur šo pacientu prizmu. Mums ir jāparūpējas, lai pacients saņem to informāciju, kas viņam nepieciešama, nevis to informāciju, ko viņam augstsirdīgi piedāvā uzņēmumu nozare. Un bieži vien viņi nevēlas arī tādu pārliecīgu reklāmas uzbrukumu. Es vēlējos eh, pateikties parlamentam par izvēlēto pieeju, pateicoties tai mēs varējām uzmanīgi iepazīties ar jūsu svarīgākajiem grozījumiem un tos integrēt savā priekšlikumā. It sevišķi tas ir saistīts ar saistībām publiskot informāciju, ar eh, informācijas izplatīšanas veidiem un kontrolas mehānismiem. Pirmām kārtām es varu atbalstīt to grozījumu, kurā ir norādīts, ka nozarei ir jāpiedāvā informācija par uh, medicīnas produktiem un zālēm. Un uh, tas tā ir jādara. Uh, tā ir saistība, nevis tikai uh, jāsniedz šī informācija, ja nozara pati to vēlas. Uh, Tālāk, ja mēs runājam par uh, divu medicīnas produktu sam, salīdzināšanu, nevienmēr šāda informācija ir mērķiecīga. Protams, informācija ir jāsniedz arī veselības nozarē strādājošie, bet ir jābūt konkrētam likumdošanas ietvaram, pateicoties kuram mēs varēsim sadarboties ar dalību valstīm, izvērtējot uh, veselības nozarē izmantojamās tehnoloģijas. Uh, Protams, eh, ja nozara piedāvā informāciju, tai tā ir jāpiedāvā, un šeit nevajadzētu iejaukties trešajām pusēm, piemēram, zinātniekiem un žurnālistiem. Bet joprojām ir tāda kā pelēkā zona, kur eh, norisinās varbūt eh, tāda neskaidra darījumi, tādēļ vajadzētu parūpēties par pietiekam labu caurskatāmību. Un es varu piekrist deputāti iesniegtiem grozījumiem, bet, protams, es vēlējos teikt, ka ne visi izmanto mūsdienās internetu. Mēs nevaram izslēgt uh, no šī informācijas loka cilvēkus, kas nevar kaut kādu iemeslu dēļ izmantot internetu. Tādēļ nozarei ir uh, jāsagatavo materiāls, informatīvais materiāls pašai pēc savas iniciatīvas, ne tikai tad, kad kāds to pieprasa. Uh, šo informāciju varētu izmantot, ja to pieprasa sabiedrība vai veselības jomas darbinieki. Uh, Trešām kārtām, ja mēs runājam par informācijas kontroli, es varu piekrist, ja mārketinga autorizācijas procesā šī informācija nav pielaista, tā ir jākontrolē atbildīgajām iestādēm. Es uzskatu, ka jāņem vērā arī konstitucionālie apsvērumi, ko minēja dalību valsts, runājot par saskaņotību ar eh, vārda brīvību. Šīm dalībvalstīm ir jāsniedz iespēja eh, veikt kontroli, tas ir nepieciešams, ja šāds mehānisms jau nav izveidots. Tie parlamenta grozījumi, kas attiecas uz uh, citiem informācijas avotiem, nevis tikai nozari, es varu piekrist uh, politiskajām ambīcijām, kas izskan šajos grozījumos un runā par uh, precīzāks informācijas sniegšanu attiecībā uz uh, zālēm. Un, protams, ir jābūt daudz ambiciozākai darba kārtībai informējot pacientus ir ļoti nozīmīgi informācijas avoti un tie ir jāizmanto līdz pēdējai kripatiņai, bet piedāvātie priekšlikumi nav varbūt tie paši veiksmīgākie. Mēs jau esam apņēmušies eh, sagatavot ziņojumu eh, par informācijas brošūrām un tāpat jāņem vērā arī klīniskie pētījumi, kas ir minēti medicīniskā izvērtējuma ziņojumā, un katra pilsēta varētu izveidot attiecīgu datu bāzi. Un, eh, ja būtu sinerģija, ja šīs datu bāzes būtu savietojums, es domāju, ieguvēji būtu visi. Tālāk, ja mēs runājam par eh, mārketinga atļaujām, eh, tas ir iekļauts MEA tīmekļa vietnē. Eh, nozar, mēs saprotam, ka ir daudz datu bāzu gan nacionāla līmenī, gan Eiropas līmenī, kas ir iekļāvušās šajā projektā, bet tās nav pietiekami labi saskaņotas un sasaistītas savā starpā. Es saprotu, ka farmakoviģilances direktīvā minētie apsvērumi arī vēršas uz to, ka ir nepieciešams sniegt vairāk informāciju par slimībām un izvairīšanos no tām. Eh, protams, pacienti vēlas iepazīties arī ar dažādām ārstēšanas iespējām, nevis tikai lasīt informāciju par zālēm. Tādēļ ir nepieciešama arī konkrēti priekšlikumi. Uh, komisija arī gatavojas darboties kā tāds um, informācijas orgāns, kas varētu sniegt šo informāciju, piemēram, dalībvalstīm un pacientu organizācijām. Uh, Es domāju, ka mēs varētu tādā veidā garantēt nepieciešamo pievienoto vērtību, par ko tik bieži runājam Eiropas Savienībā. Godātie deputāti, jūs noteikti nebūsiet pārsteigti, ka ir daži grozījumi, ko pēc rūpīgas lasīšanas tomēr komisija nevar pieņemt. Ja mēs runājam par pacientu tiesībām sūdzēties, tā ir Eiropas Savienības pilsoņu normāla privilēģija. Tālāk jūs varēsiet iekļauti, ie, iepazīties ar komisijas uh, pozīciju attiecībā uz visiem jūsu grozījumiem. Uh, un vēlējos noslēgumā pateikties visam parlamentam un Fjellnera kungam par jūsu nozīmīgo sniegumu. Es ceru, ka šonedēļ balsojumā jūs izdarīsiet pareizo izvēli, uzlabosiet eh, un spēcināsiet pacientu tiesības un uh, diskusijas par priekšlikumu norisināsies pilnā spārā. Paldies komisāru kungam! Un tagad nākamais runātājs Koreida Kampus kungs lūdzu. Itra komitejas vārdā vienu minūtu. Uh, eh, karu prezident, uh, karš kolēgas, senjor komisāri Dalī. Uh, Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, Dālī kungs. Protams, ka pacienti vēlas saņemt pēc iespējas smalkāku informāciju par to, kas viņiem, piemēram, kājuš, kā viņiem cīnīties pret to slimību, bet mums ir jānošķir informācija no reklāmas. Pacientiem ir jāpiedāvā objektīva informācija, un eh, tie teksti, kas ir pieejami par informācijām, ir jāharmonizē, un informācija. Uh, ir eh, jāpadara pieejama pilnīgi visiem pilsoņiem, bet jāpartur prātā arī informācijas kvalitāte. Un pilsoņi ir jāizglīto, viņiem ir jāsniedz informācija, un ja pilsoņi vēl šādu informāciju, viņiem pašiem ir jāapzinās, ko viņi dara tālāk. Eiropas uh, eh, zāļa aģentūra. Mums ir jāparūpējas, lai tā darboties pietīgi mērtiecīgi, un e MEI, protams, ir uh, jāparūpējas, lai informācija, kas, pacient, kas tik piešķirt pacientiem, būtu pietiekami kvalitatīva. Vēlējos pateikties Jelner kungam, viņš uh, pārņem gandrīz visus grozījumus, ko mēs iesniedzām no savas komitejas puses, un uh, vēlējos pateikties viņam par to. Paldies! Inta. Tagad būs Ekongs Inta grupas komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs, vēlētos apsveikt referentu un pārējos kolēģis, kas ir strādājuši pie šie jautājumi, vēlos apsveikt arī dalīkungu. Man šķiet, ka mums ir izdevies sanākt, panākt labu rezultātu un domāju, ka pašreizējais variants ir vairāk pacientiem labvēlīgs. Pacientiem ir jāmeklē informācija, lai viņi tiktu aktīvi iesaistīti lēmumu pieņemšanā, kas attiec uz viņu veselību. Viņiem ir jāmeklē informācija internetā, bet, diemžēl, informācija internetā ir grūti kontrolēt. Agri vai vēl mums būs jādara kaut kas šajā labā, un mēs nevaram atrunāties ar to, ka tas ir pārāk sarežģīti. Mums ir nepieciešama strikta kontrola attiecībā uz um, mājas lapu reģistrāciju, lai pacienti varētu, um, nodru, pacientiem varētu garantēt to, ka avoti ir uzticami. Mums tāpat ir jāierobežo informācija, kur ir ap, attiecīgi apstiprināta kompetentajās iestādēs. Tāpēc arī mēs esam, IMCO esam uh, pieņēmuši virkni grozījumu, lai informāciju būtu iespējams saņemt saskaņā ar pieprasījumu principu, proti pacienti saņem informāciju tad, ja viņiem tā ir nepieciešama. Lielas paldies! Lielas paldies Busoikungam! Un tagad uzstāsies runātāji politisko grupu vārdā, vispirms EPP grupas vārdā Šnēlhārd kungs. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, komisāra kungs ja mēs atceramies, kā mēs esam diskutējuši iepriekšējā sasaukumā par šo komisijas priekšlikumu, tā tad eh, šeit emocijas cita augstu vilni, citi bija pilnīgā sajūsmā, citi to pilnībā novērs, un es īstenībā esmu priecīgs par to, ko mums ir piedāvājis Fielner kungs. Liels paldies viņam par to! ņemot vērā šo eh, patiešām lielo atšķirību, viņam izdevās kaldināt vienprietību. Un eh, kur tad eh, šeit ir tas burvi vārdiņš vai tas, tā burvi metoda, ar kuras palīdzību viņš mūs noskaņoja savā labā? Mēs runājam par to, ka mēs pievēršamies pacientam, kas ir nepieciešams pacientam, un tā arī ir panākuma ķīla. Ir ļoti jāpadomā par to, lai pacienti varētu informāciju saņemt jau saulaicīgi, bet, protams, ka ļoti daudziem pacientiem ārsts būtu galvenā uzticības persona, un mums tas ir jāgarantē, jo mēs, protams, nesam arī aizlieguši reklāmu. Tā informācija, ko saņems pacients, tiks eh, uzmanīgi pārbaudīta pirms pieļaut to. Eh, informācijai ir jābūt zinātniski pamatotai, un es domāju, ka tas pacientiem nāks tikai par labu. Protams, eh, ka ne visi cilvēki lieto internetu, bet es domāju, ka mēs varēsim piedāvāt pacientiem pietiekam uh, diversificētus eh, informācijas ceļus, un par to vispār nevajadzētu tagad diskutēt. Es domāju, ļoti labi, ka komisija ir pievērsusies šim jautājumam, pacienti no mums to sagaida, mums ir jārīkojas pietiekam ašu, un tad mēs varēsim gūt labs rezultāts. Paldies, Šnelhērt kungs, tagad par ņo kungs sociāldemokrāta grupas vārdā, lūdzu. Two minutes. Priekšsēdētāji, komisārkungs, cienījamie kolēģi, jo īpaši šā 21. gadsimta sākumā pacientiem ir nepieciešama piemērota informācija, lai viņi tiktu pietiekami iesaistīti eh, procesā, lai viņi zinātu, kur meklēt palīdzību veselības aprūpei un lai viņi varētu sekot eh, tam, eh, tai ārstēšanai, kas viņiem tiek parakstīta un lai tā būtu piemērota katra vajadzībām. Diemžēl direktīvas eh, pārskatīšanas mēģinājumi nav devuši nepieciešamo rezultātu, kuru sagaida Eiropas pilsoņi. Mēs cenšamies uh, panākt to, lai informāciju pieprasītu pacienti, bet tas tā nav. Un jāsaka, ka šai pārskatīšanai nav nekādu rezultātu pozitīvu ne pilsoņiem, ne kādam citam. Tas tikai nozīmē papildus birokrātiju un tas nozīmē lielāku risku pilsoņiem. Tieši tāpēc arī sākotnēji mēs noraidījām šo dokumentu, pieprasot, lai komisija pārskat savu sākotnējo versiju. Tādu pašu pieeju pieņēma arī Šliterkungs, un tas ļāva mūsu referentam Fjellner kungam ievērojami pārskatīt komisijas priekšlikumu. Uh, Paralēli mēs arī iesniedzām aptuveni 60 grozījumus, kuru mērķis bija aizsargāt pilsoņu veselību un vienkāršot uh, piekļuvi informācijai, kas būtu neatkarīga un kas būtu piemērot visu vajadzībām. Šo grozījumu pieņemšana vīdes komitejā ļāva mums lielāku uzsvaru likt uz informācijas piekļu, piekļuvi, nevis informācijas piedāvāšanu no farmaceitisko uzņēmumu puses. Un mēs uzskatām, ka šobrīd dokuments ir attīstījies pareizā virzienā. Ziņojuma projekts šobrīd stājas pretī komisijas sākotnējam priekšlikumam, bet mēs joprojām nosodam to, ka informāciju var instrumentalizēt, un tas dod iespēju farmacētiskiem uzņēmumiem nosūtīt informatīvus bukletus bez jebkādas kontrolas, uh, tāpat arī organizēt dažādas kampaņas, arī attiecībā uz vakcīnām. Un pieredze norāda uz to, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, un noslēgumā vēlos teikt, to, kas notika uh, attiecībā ar medikamentu mediatoru, norāda uz to, cik mums piesardzīgiem būtu jābūt, un mums ir nepieciešams panākt šo līdzsvaru, kurus centušies panākt ar šo ziņojumu. Paldies! Paldies. Tagad vārds par Vanovs kundzei, liberāļu un demokrātu vārdā uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi manas uh, grupas vārdā, kā nu referentes vēlētos apsveikt Fjellner kungu par lieliski paveikto darbu. Alde grupa apsveic šo ziņojumu, kas uh, vispēcot ievieš skaidru ietvaru informācijai, kas tiek sniegta par medikamentiem pacientiem. Pacientiem ir jāsaņem objektīva informācija un ir nepieciešama skaidra uh, nošķiršana starp uh, reklāmu un informāciju, tāpēc arī strikti jāregulē šī nozara. Tā piemēram, eh, vairāk uzmanības tiek pievērsts tagad um, internetam. Mums ir jāizstrādā mehānisms, kas ļautu uzraudzīt interneta uh, eh, saišu saturu. Es tāpat vēlētos izteikties personīgi un teikt, ka informācija, kas tiek sniegta mediķiem, uh, Nav nekāda iemesla izslēgt šo informāciju no pārējā satura, jo īpaši, ja mēs zinām, ka um, ārsti ir tie, kam pacienti uzters visvairāk. Es domāju, ka ir jābalso pret 88. grozījumu, un es ceru, ka mūsu balsojums būs konsekvents, lai mēs uzturētu šos uzlabojumus, kas tagad ir parādījušies ziņojumā, ja mēs to salīdzinām ar sākotnēju komisijas versiju. Paldies! Un tagad vārds Uskikungam Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Iesākumā vēlos teikt, ka tas ir ziņojums, kur pilnībā atbalstu visu savu profesionālo dzīvi. Esmu centies panākt to, lai visi pilsoņi varētu paši pārvaldīt savu veselību un veselības aprūpu, un to ir iespējams panākt tikai tad, ja pacientiem ir nepieciešamā informācija. Tāpat kā Šnelhārd kungs var teikt, ka mēs esam cīnījušies, lai likumdošana šajā jomā attīstītos, un mēs visi varam nošķirt informāciju no reklāmas. Mēs visi varam izdarīt uh, šo te uh, Mēs visi varam konstatēt šo atšķirību. Mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam globalizētā pasaulē un lūdzu neuzspiedīsim Eiropas pilsoņiem pašiem meklēt informāciju ASV mājaslapās. Lūdzu, lai darīsim visu iespējamo, lai viņiem būtu pieejami avoti Eiropā. Paldies! Paldies! Un tagad. Vārds Maštaukas kungam uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, tāpat kā Uskai kungs, es vēlētos teikt, ka visu savu profesionālo dzīvi esmu strādājis, cenšoties panākt labāku informāciju pacientiem. Un parasti uzstājoties mēs vispirms uh, apsveicam referentu, un to es vēlos uh, darīt arī šoreiz ar nelielu, uh, varbūt piebildu, kuru paskaidrošu vēlāk. Tad, kad mēs strādājām pie, sākām strādāt pie šī jautājuma, mums bija divas galvenās problēmas. Vispirms amatā stājās jaunais komisārs, un visbeidzot mums bija jāizlem, vai mēs strādājam pie iepriekšējā dokumenta, vai arī sākam visu no sākuma. Mēs vienojāmies ar komisiju, ka iepriekšējais eh, dokumentu priekšlikums nebija labs un tas nebija piemērots. Tāpēc mēs Bet mēs uzsākām strādāt pie iepriekšējā dokumenta. Mēs noraidījām mēdījus kā komunikācijas kanālu. Mēs tāpat nolēmām, ka pacientiem ir tiesības nolemt, kas sniedz informāciju un ka kompānijām ir jā, jāuzņems atbildība par informāciju, kur tās sniedz. Man pārsteidz tas, ka Fjanerkungs šeit ir iesniedzis plenāru sēdē jaunu uh, gro, grozījumu, kur mēs noraidījām komitejā. Es domāju, ka tas ir solis atpakaļ. Ja mēs pieņemam šo priekšlikumu, man būs zināms grūtības balsot par to un apstiprināt un pieņemt to. Paldies! Paldies, un tagad Brīvības un demokrātijas grupas vārdā Rauspaks kundzei vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, mums ir jācenšas galveno uzmanību veltīt pacientu tiesībām saņemt informāciju. Medikament, eh, mediķiem ir jāsaņem labāk informācija par medikamentiem. Pacienti vēlas saņemt vairāk informācijas, arī speciālisti to vēlas. Bieži vien tiek izmantots internets, lai saņemtu šo informāciju, un mums ir jānodrošina tas, ka farmaceitiskās kompānijas saprot, kāda ir viņu atbildības daļa, un tāpēc ir jādara viss iespējamais, lai informācija, kas ir pacientu rīcībā, būtu korekta un tā netiktu izmantot kā reklāma. Farmācijas uzņēmumi pārdod savu produkciju, bet mums ir jācenšas panākt to, lai viņi uzņemtos atbildību un tas nodrošinātu pilsoņu uzticēšanos medikamentiem. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uz vienu minūti Obermajer kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mēs uh, vēlamies protams, lai eh, pacienti būtu mūsu interešu degpunktā, bet eh, šis jautājums ir ļoti grūts un bieži vien pacienti eh, paši eh, eh, izdara izvēli, viņi vai nu maina medikamentu dozu, vai paši patvaļīgi beidz tos dzert un tā tālāk. Jāpadomā par certificētām tīmekļa vietnēm, tas ir solis pareizajā virzienā, bet ar to nav pietiekami. Jāpadomā arī par to, ka informācija ir jāsniedz, un ja cilvēkam, piemēram, nav augstāka izglītība medicīnas nozarē, viņam arī ir eh, jābūt spējīgam saprast to, kas ir rakstīts šajā zāļu informācijā. Un jāpadomā arī par lielākiem burtiem vecāku gadagājumu cilvēkiem. Mums ir uh, Eh, jāsaprot, ka, piemēram, Turcijā var nopirkt arī viltotus eh, Eiropā ražotus medikamentus. Tādēļ vajadzētu parūpēties, lai saistības uzņemtos arī trešās valsts nepieļaut krāpšanos. Paldies! Grācie! Eh. Lielas paldies! Un tagad sāk Sāksim debatas ar pārējiem pirkstītajiem deputātiem. Lūdzu, ievērojiet savu laiku, jo tagad mēs esam iekavējušies un uh, pusnaktī mums ir jābeidz. Tātad sākam ar godotā Tatarella, EPP. Pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Direktīva, par kur mēs šeit runājam, tās mērķis ir harmonizēt uh, farmācijas informācijas saturu un formu, lai tie, tā būtu pieejamāk visiem Eiropas pilsoņiem. Tāpat laikā arī mēs runājam par reklāmu un tā, arī uzsverot pacientu tiesības uz informāciju. Mēs vēlamies visiem eiropiešiem nodrošināt līdzvērtīgu pieju informācijai par zālēm. Šīs direktīvas uh, pirmais mērķis ir padarīt pilsoņus pacientus daudz informētākus par to, kādi ir attiecīgie medikamenti. Un uh, arī farmācijas industrijai ir jābūt šādam mērķim izplatīt korektu un liederīgu informāciju, kur varētu izmantot un ar kur varētu iepazīties visi pilsoņi. Līdz ar to, manuprāt, direktīvā ir divi galvenie punkti. Pirmkārt, uh, Ar labu informāciju mums jāsniedz arī pilsoņiem labāk izmantot, korektāk, pareizāk, atbilstīgāk izmantot uh, zāles, lai varētu pēc iespējas gūt uh, mm, labāku rezultātu veselības aprūpē un samazināt arī risku, kas ir saistīts ar nepareizu zāļu lietošanu. Arī korektā un efektīva informācija var arī uh, palielināt uh, apziņu pilsoņu vidū par to, cik daudz maksā veselības aprūpe un uh, tieši kāda ir zāļu mākslu īpatsvers. Taču jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā tieši uz slēpto informāciju, slēpto reklāmu par zālēm. Ir jānovērš šāds risks, ka mēs it kā sniedzam zinātnisku informāciju, bet tāpat laikā tiek izdarīts spiediens uz uh, pacientu nopirkt kādu konkrētu medikamentu zāles. Nepieciešama uh, informācijas kontrole, mm, kādu informāciju tad pacients var iegūt, jo īpaši internetā. Es vēlos, lai komisija arī pārēdz informācijas kontrolas pasākums, lai varētu nodrošināt šī informācija precizitāti neatkarīgām iestādēm, neatkarīgām organizācijām ir jānodrošina šī eh, kontrole. Paldies, vārds Kādenbak, minūte. Cienītā priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi un kolēģis, Dalī kungs jau pietiekami e, plaši izteicās par to, kādas ir pacienta intereses, un pacientam ir īstenībā jābūt mūsu interešu degpunktā. Sākotnējā komisijas priekšlikumā galvenā vieta bija atvēlēta tirgumu un tirgus interesēm, bet tagad mēs tomēr esam pievērsušies cilvēkiem. Un es domāju, šī pieeja ir ļoti labi izvēlēta. Paldies par to Dalī kungam. E, pacientiem ir tiesības saņemt eh, kvalitatīvu informāciju, kas nemēģina viņiem tikai kaut ko iesmērēt. Šāda likumdošana ir nepieciešama. Es pat esmu strādājis reklāpas, reklāmas nozarē, esmu darbojusies arī valsts institūcijās, un es saprotu, ka reklāma ir konkrēts mērķis, proti kaut ko cilvēkiem pārdot, bet mēs vēlamies, lai pacienti pirmām kārtām būtu informēti. Un pateicoties šiem grozījumiem, mēs esam uzņēmušies atbildību, proti, lai pacienti tiktu labāk informēti. Komisāra kungs. Jaņem vērā, ka arī iepakojums un reklāma uh, sastāv ļoti lielu daļu medikamentu izmaksas, tādēļ mums vajadzētu padomāt arī par uh, prevenciju un par to domāt globālā līmenī. Tikai kopīgi darbojoties mēs gūsim panākums. Paldies! Liels paldies, Jāneku Dākis kundze minūte. Paldies. Ļoti bieži Mēs uh, gribētu zināt, kāds ir zāļu blakus efekti, cik bieži mēs vēlamies saņemt vairāk informācijas par zālēm un slimībām. Šajā ziņojumā tiek runāts par šiem svarīgiem jautājumiem un par nepieciešamību, kāda ir sabiedrībai iegūta informācija. Bija ļoti svarīgi arī uh, grozīt sākotnējā padomas priekšlikuma mērķi un uzsvērt pacientu tiesības piekļūt informācijai un nevis uh, to sniegt kā iespēju farmakoloģijas uzņēmumiem, tad sniegt šo informāciju. Bet paredzēts tātad arī reklāmas attiecībā uz zālēm, kuriem nepieciešams receptes. Arī Nacionālās kompetentās iestādes un arī mēdīķu atzīšana kā galvenā informācija savot nesēja, arī tas ir sasniegts. Šajā informācijā uh, Šajā direktīvā ir ļoti spēcīgs eh, uzsvērs pārtiecībā uz pacientiesībām. Es vēl apsveicu ziņotāju, ka viņš strādājas pēc tik sarežģīta dosjē un ka ir izstrādājis ļoti visaptvarošu direktīvu, kuras ceru mēs vienoti atbalstīsim. Paldies, vārds Markunaites kundzei, minūte 30, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, godētājs komisārkungs, kolēģi Eiropas Savienībā ļoti bieži. Uh, mēs runājam par patērētājiem pacientu tiesībām, par viņu iespējām arī rūpēties pašiem par savu veselību. Mums politiķiem ir jāaizsargā pacienti no nepareizas informācijas, un to mēs darām izstrādājot šo likumdošanas aktu, runājot par piekļuvi informācijā par zālēm. Izskatās, ka Eiropas Savienībā situācija dažādās dalību valstīs ievērojami atšķiras. Un mēs nevaram īpaši atšķirt, kāda ir reklāmas informācija, kāda nav. Es gribētu, lai tas tiktu skaidri definēts. Pacientam ir jāsaņem uzticama, efektīva informācija savā dzimtajā valodā, lai šī, šī informācija varētu viegli piekļūt, balstoties uz beidzībām runājot par slēpto reklāmu. Tas. Mm, Mums ir jā, jāaizsargā ne tikai pacienti, bet arī ārsti no slēpts reklāmas. Ir jāparedz zinām kontrola pasākumi, lai nodrošinātu arī labāku veselības aprūpu mūsu pacientiem. Paldies! Grācie! La... Paldies! Kabrnok kungs minūti. Liels paldies priekšsēdētāji. Šī direktīva nav grozīta gandrīz de desmit gadus. Tādēļ ir nepieciešams to darīt tagad. Es varu atbalstīt to, uh, kā pacientam ir jābūt pilnībā informētam un tajā pat laikā viņam ir jābūt pilnvērt. Pilnvērtīgam arī iesaistītam mm, lēmumu pieņemšanā. Uh, līdzatbildīgam. Tad, tad. Šeit galvenais uzsvers ir uz to, kāda informācija ir pieejama. Piemēram, informācija par zālēm, kuriem ir arī nepieciešams receptes. Pacientiem jānodrošina piekļuva informācijai par zālēm ne tikai drukātā, bet arī elektroniskā veidā. Pacientiem ir jābūt arī pie informācijai, kur būtu objektīva, neatkarīga, pilnīga, auglīga, efektīva, pieejama saprotamā veidā un arī dzimtajā valodā. Liels paldies referentām par lieliski paveikto darbu! Grācie. La... Paldies. Veisgerber kundzei. Paldies priekšsādātājs kundze, paldies arī Fjellner kungam un ēnu eh, e, referentiem, kas ar viņu sadarbojās. Jāņem vērā, ka viņi e, strādāja visai sarežģītos apstākļos un nestoties arī uz dažiem pretspēkiem, viņi ir guvuši labus rezultātus. Komisijas priekšlikums tika manāmi uzlabots, ir aizliegums veikt reklāmu e, un e, laikrakstos, radio un televīzijā nevar sniegt maldīgu informāciju. Pacientiem informācija ir aktīvi jāpieprasa. E, es, mans piemērs vai tāds paraugs ir saprātīgais pacients, viņš vēlas saņemt informāciju un es labprāt vēlētos šādam pacientam palīdzēt. Uh, Tādēļ mums ir jāsaprot, ka šī direktīva galvenokārt ir veltīta pacientiem. Vēlējos pievērsties diviem aspektiem. Es ļoti uh, aktīvi darbojos IMGO komitejā runājot par to, ka ir jāizveido arī attiecīga lāpa internetā, kur pilsoņi varētu saņemt informāciju. Jo pilsoņi bieži lieto internetu un bieži vien tur sastopamās informācijas kvalitāte ir visai švaka. Tādēļ mums vajadzētu piedāvāt labu saskaņotu informāciju novembrī. Pirmais priekšlikums bija par farmakoviģilanci, tika izveidot tīmekļa vietne, kur varēja lasīt to, kas parasti ir rakstīts šajās zāļu lietošanas pamācībās. Uh, Bet eh, komisāra kungs varbūt vajadzētu arī izveidot tādu visaptverošu tīmekļu vietni par slimībām un to prevenciju. Ja es jūs pareizi sapratu, jūs to principā atbalstāt, bet savā priekšlikumā nesat to konkrēti minējis. Es vēlējos no jums dzirdēt skaidru un gaišu, vai jūs šādu priekšlikumu atbalstāt, jo tas man ir, eh, tā man ir patiešām sirds lieta. Paldies! Grazie! Paldies! Gudētā Grausteic kundzei vārds minūte 30 EPP. Liels paldies priekšsēdētājs kundze vēlos tiešām apsveikt uh, mūsu ziņotāju Kristofu Felneru kungu par lieliski paveikto darbu, strādājot vairākus mēnešus pie šī sarežģītā ziņojuma. Vēl jau vairāk tādēļ, ka jau gadiem mēs gaidām šo tekstu un dokumentu, jo tie, kuri jau ilgāk strādā šajā parlamentā, atcerēsies, ka arī farmācijas likumdošanas pārskatu laikā mēs vēlējāmies runāt par informāciju pacientiem par zālēm un aprūpi. Taču, diemžēl, bija šīs neskaidrības starp informāciju un reklāmu. Šodien informācijai nevajag ļaut uh, radīt uh, slēptu reklāmu, un šajos ziņojumos vairs jā, netiek runāt pa, runāts par uzņēmiem, kuriem ir jāsniedz informācija, bet par pacientu tiesībām iegūt informāciju. Līdz ar to šis ir pilnīgi cits skatu punkts, tādēļ prioritāte šeit ir pacients. Mēs sekām ne informācijai, kas netiek pieprasīta, līdz ar to tiek samazināt arī šis informācijas izplatības veids un reklāmas riski. Pacienti paši meklēs. Uh, sev nepieciešamo informāciju, kas viņiem netiks uzspiest radio, televīzijā vai laikrakstos, un tā ir arī galvenā informa atšķirība no reklāmas. Tad ir nepieciešama sākotnēji daži informācijas kontrole, kas ir jāveic nacionālajām iestādēm. Ir jāizveido interneta vietne, kura būtu objektīva, specializēta vieta, uh, kas ļautu arī izmantot specifisku drukāto materiālu, kā skaidro arī komisāra kungs. Tātad visi apstākļi ir šeit eh, nodrošināt, lai varētu izplatīt objektīvu, drošu, uzticamu informāciju, kur tik sen gaida jau pacienti. Tieši tādēļ padomē ir jāuzņem sava atbildība un tā ir jāpieņem uh, šīs dokumentus. Mēs nevaram pieļaut, ka internetā mēs atrodam pilnīgi jebko, un jau desmit gadus mēs aicinām padomu par to izteikties. Paldies! Grazie! La... Liels paldies! Mēs cārus, kungs, lūdzu, minūte 30. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties referentam Fjellner kungam. Mēs Mums jau ilgi bija nepieciešams šāds priekšlikums, kas dotu labāku informāciju pacientiem, jo īpaši par recepšu medikamentiem. Tāpat ir ļoti svarīgi saņemt kvalitatīvu informāciju, kas eh, pacientiem ļauj uzlabot veselības stāvokli. Un īpaši ir jāgarantē tas, lai pacienti varētu turpināt ārsteišanos un lai viņi labāk saprastu lēmumus, kas tiek pieņemti attiecībā uz viņu veselību. Te nav runa tikai par uh, Eiropas Savienības likumdošanas harmonizāciju, bet te ir runa par to, lai pacienti saņemtu pienācīgu informāciju, un te, zinām, atbildība gulstas arī uz farmacētiskiem uzņēmumiem, kuriem ir ļoti svarīga loma. Arī tajā, lai novērstu to, ka, dokument, ka medikamenti tiek lietot pārlieku daudz. Ir dalībvalstis, kurās pat. Uh, paša pamata informācija nav pieejama, un līdz ar to, protams, ir milzīga, milzīgas atšķirības un nevienlīdzības attiecībā un informācija, kas tiek saņemta dažādajās dalībvalstīs. Tas pats sakāms arī par internetu, kas nav pieejams visiem, tāpēc mums ir jāizmanto arī citi tradicionālie kanāli, un es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka te runa ir par informāciju, kas ir nepieciešama pacientiem, un mums ir jānošķir informācija no reklāmas, tāpat ir ļoti svarīga loma komunikācijai starp ārstu un pacientu, jo galvenais, kas sniedz informāciju, ir tieši ārsts, kas izraksta recepti un kam ir jābūt galvenajam informācijas avotam. Paldies! Liels paldies! Tagad sākām ar brīvo mikrofonu. Vispirms Roitovs kundz minūte, lūdzu. Ďakujem, veľmi oceňuju práci spravodaja. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos vispirms pateikties referentam par uh, lielisku paveikto darbu pie labākas informācijas nodrošināšanas pacientiem. Kā ārste es varu vien novērtēt to, ka mums ir pienācīgāka informācija, kas ir labāk saprotama mediki, mediķiem, bet tagad mums būs informācija, kas būs labāk saprotama arī pacientiem. Mums ir jādomā par reklāmu, kas parādās internetā, kas var būt um, nepatiesa un sniegt nepatiesu informāciju. Protams, ir ļoti grūti regulēt informācijas uh, saturu internetā. Uh, bet es domāju, ka galvenais, ko mēs varam darīt, ir pieņemt pēc iespējas ātrāk šo priekšlikumu, lai nodrošinātu uzticēšanos informācijai un lai pacients saņemtu pienācīgu un uzticamu informāciju. Tas bija iekļauts arī manā ziņojumā par pacientu uzticību. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Pirilo kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi! Ziņojums, par kur mēs šobrīd diskutējam, ir ļoti nozīmīgs un svarīgs, tāpēc, ka tas ļaus harmonizēt likumdošanu Eiropas Savienībā par pie piekļuvi informācijai par medikamentiem. Tas tāpat ir ļoti nozīmīgs, tāpēc, ka pacienti varēs saņemt papildus informāciju par medikamentiem. Informācija, kas ir pieejama internetā, tā ir jābūt atklātai un neatkarīgai, lai nodrošinātu to, ka visa informācija tiek pienācīgi kontrolēta, lai, veik, lai šo kontroli veiktu kompetentās iestādes dalību valstīs un arī Eiropas Savienībā, lai šī informācija nekļūtu par slēpto reklāmu, kas kalpo eh, farmācijas uzņēmumiem. Tāpat ir jāpievērš milzīga uzmanība informācijai, kas ir iekļauta medikamentu lietošanas pamācībās. Ir jānodrošina arī tas, ka aptiekārs sniedz nepieciešamo informāciju. Paldies! Paldies, un tagad vārds Rosīkungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es domāju, ka šis priekšlikums ir pozitīvs solis uz priekšu. Mēs cenšamies rast nepieciešamo ietvaru informācijai, kas tiek sniegta un kas nav reklāma, un tātad informācija par medikamentiem, kas ir recepšu medikamentiem. Uh, Uzņēmumiem ir jāsniedz šī informācija, bet ievērojot visus nepieciešamos priekšnoteikumus. Šajā priekšlikumā ir nošķirta reklāma no pārējās informācijas, un šī informācija, šī informācijas sniegšana ir jābalst uz vēl kādu principu. Ir nepieciešams panākt to, lai galvenais informācijas sniedzējs būtu ārsts, un pārējā informācija, protams, ir nepieciešama, bet tā ir papildu informācija. Galvenais, kas ir uh, svarīgs, ir tieši informācija, kādu mēs sniedzam uh, pilsoņiem, un mēs noteikti atbalstīsim šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, un tagad pēdējais runātājs Magīnes skundz uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs visi vēlamies eh, panākt to, lai pacienti izmantot informāciju, kas viņiem ir pieejama. Es domāju, ka mums ir jāinformē pacienti par to, ka viņi var izmantot informāciju, kas jau šobrīd ir pieejama. Es atbalstu kolēģus tajā, ka mums nevajadzētu uh, reklamēt produkciju, bet mm, es domāju, ka uh, labāks, uh, kvali, lab, labs kvalitātes medikamenti ir labākā reklāma, jo ja šis uh, medikaments darbojas, tad tā jau ir reklāma šim medikamentam. Un, protams, ka mums ir nepieciešams panākt to, lai ārsti galvenokārt sliektu informāciju pilsoņiem un uh, pacientiem. Bieži vien tas nenotiek uh, labākajā veidā, vismaz ne tā, kā mēs varētu vēlēties. Un mums ir jādomā arī par to, kā medikamenti tiek uh, parakstīti dažādām iedzīvotāju grupām. Tie tiek vienkārši parakstīti un pēc gadiem netiek pārskatīta uh, šo medikamentu parakstīšana un izmantošana. Mums uh, ir jādomā par to, kā pacienti tiek aprūpēti regulāri. Citādi mēs saskarsimies ar milzīgām problēmām. Paldies! Paldies! Un tagad vārds komisāram Dalīkungam. Paldies! Lielas paldies! Tik tiešām es priecājos redzēt tik lielu pozitīvu atbalstu tik svarīgā cīņā. Un es priecājos par to, ka uh, te ir tik liela vienprātība par galveniem principiem un konceptiem, uz kuriem balstoties būtu jāvērš uz priekšu šis priekšlikums. Kā jau es teicu iepriekš, ir ļoti svarīgi panākt to, ka uzsvars tiek pārnests no sākotnējā priekšlikuma uz vairāk uz pacientiem orientētu pieeju un priekšlikumu. Tātad kas būtu no pacientu viedokļa. Es e, ļoti rūpīgi sekoju debatēm parlamentā, esmu runājis arī ar daudziem no, jum, no jums un esmu runājis par e, to, kādi tad ir galvenie punkti un izaicinājumi. Un, kā jau es teicu savā ievadrunā, es uzskatu, ka šis ir ļoti pozitīvs dokuments, uz kur balstoties mums tagad būtu jāpanāk gala vienošanās. Vēlos izteikt dažus īsus komentārus par jūsu teikto, kas attiecas uz ex ante kontroli, kuru veids MEA. Es domāju, ka 120 dienu termiņš būtu pārlieku ilgs, un tas, ko mēs piedāvājam, drīzāk būtu 60 dienas. Internets tik tiešām ir grūti kontrolējams. Ir ļoti svarīgi kontrolēt informācijas saturu, bet mēs arī lieliski apzināmies, ka to paveikt ir ļoti grūti. Vosaikungs un Grostetskunds pieminēja to, ka ir nepieciešami noteikumi, strikti noteikumi attiecībā uz internetu. Tas tik tiešām ļoti svarīgi un pie tā mums būtu jāstrādā vairāk. Tāpat arī šis galvenais punkts, ka svarīgākā ir saikne starp mediķi un pacientu, ko pieminējuši Nelhārkungs un, un tāpat arī Panukungs un Parvanovs kundze. Es piekrītu, ka nevajadzētu būt tā, ka farmaceitiskā industrija manipulē ar, ar mediķi, bet mediķis ir tas, caur kur šo informāciju varētu sniegt. Un uh, Mums tāpat ir jānodrošina tas, ka informācija, kas ir mediķu rīcībā, būtu objektīva informācija. Un visbeidzot, Vēs Greberskons teiktais. Jāsaka, attiecībā uz medikamentiem jūsu teiktais jau ir paredzēts ar farmakovigilēnas direktīvas palīdzību. Tātad ar šo likumdošanu, ko mēs piedāvājam šajā jomā, attiecībā uz slimībām to ir grūtāk organizēt. Jūs varētu teikt, ka attiecībā uz retajām slimībām mēs varētu to paveikt, bet attiecībā uz slimībām kopumā mēs esam sākuši domāt par šo jautājumu, bet šķiet, ka tas ir ļoti sarežģīts eh, jautājums un jūs noteikti sapratīsiet, ka to paveikt nav viegli. Tātad es vēlos pateikties par paveikto darbu pie šī jautājuma. Vēlos vēlreiz pateikties referentam un ēnu referentiem. Un es ceru, ka galu galā mums būs dokuments, pie kur mēs varēsim strādāt un uz kur balstoties mēs varēsim strādāt tālāk. Paldies! Paldies komisāru kungam un tagad vārds Fjellner kungam uz divām minūtēm. Liels paldies priekšsēdētāji! Es priecājos par to, ka komisija sāka ar to, ka uzsvēra, ka eh, piekļuva informācijai Eiropā ir tik ļoti atšķirīga. Protams, ka mēs cenšamies panākt to, lai visiem būtu laba informa piekļuva informācijai par medikamentiem. Man ir pašam savu prasību, proti ne, nevajadzētu būt tā, ka kādā no valstīm informācija uh, kļūst uh, neusticamāk jeb sliktāka. Piemēram, Zviedrijā mums jau ilgu laiku eh, spēkā ir kāda sistēma, kur mēs izmantojam un ar kuras palīdzību mēs sniedzam informāciju Šo FAS sistēmu mēs vēlētos paturēt arī turpmāk, mēs vēlētos, lai arī citas valstis ievies līdzīgas sistēmas. Ja mēs paraugamies uz to, kā tas darbojas šobrīd Eiropā, tad patiesībā jebkurš var pateikt jebko par jebkuru medika, med, medicīnas produktu. Un neviens, izņemot farmācijas uzņēmumu, gal galā nezin eh, simtprocentīgi eh, par eh, ši, patiesību par šiem, in, par šiem medikamentiem. Tāpēc mēs vēlētos, lai farmācijas uzņēmumi publicētu informāciju, kas ir viņu rīcībā. Un šķiet, ka svarīgākajos jautājumos uh, jūs, komisār kungs, piekrītat tam, kas ir minēts šajā dokumentā. Tagad darbs gulstas uz padomas pleciem. Uh, Godīgi sakot, pat tie jautājumi, kuros komisija izturējās rezervēti, e, e, tomēr man šķiet, ka arī šajos jautājumos mūsu nostājas ir diezgan tuvas kas attiecas uz informācijas publicēšanu, dažām valstīm varbūt ir konstitucionāli iebildumi, kā piemēram Zviedrijai, bet es piekrītu kolēģiem, kas teikt, ka mums nevajadzētu izslēgt informācija, kur tiek sniegta mediķiem un kur sniedz mediķi. Es domāju, ka mediķim, kas ir saņēmis informāciju par klīniskiem pētījumiem attiecībā uz kādu no medikamentiem, būtu jābūt iespēja publicēt šo informāciju. Un tāpat arī uh, informācija, kas tiek saņemta citā valodā, arī to būtu jābūt iespēja nodot tālāk. Es domāju, ka milzīga atbildība gūstas arī uz ārstiem, un to mums nevajadzētu aizmirst. Paldies! Paldies! Esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un balsosim trešdien pēcpusdienā.